to be switching off. E, proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie mi... Dāmas un kungi, godātie parlamenta locekļi, sēdi ir atklāta, lūdzu apsēdieties. Atsākam darbu, kuru beidzām 25. martā. paziņojumi. Pirms desmit gadiem Maskavā cilvēki atkal gāja bojā teroristu uzbrukumā. Mēs jūtam līdzi upuriem un viņu ģimenēm, ceram, ka šo noziegumu organizētāji tiks saukti pie tiesas. Eiropas parlaments nosoda un vienmēr ir nosodījis tādus vardarbības aktus. Šodien mēs atceramies 70. gada dienu Staļina pavēlēja nogalināt poļu virsniekus. Pagājušajā Eiropas parlamenta laikā tā locekļi pa, varēja noskatīties slaveno filmu Katiņa. Piektdien pirmo reizi tā tika parādīta arī Krievijas valsts televīzijā. Šodien savukārt Katiņā, tātad 7. aprīlī, pirmo reizi Polijas un Krievijas premjerministri godina Katiņas slepkavību upurus. Manuprāt, tas ir pir... nopietns solis uz Krievijas un Polijas samierināšanos un samierināšanos austrumos kopumā. Tas rāda, ka samierināšanās starp austrumu un rietumu daļām šajā kontinentā, mums, kas mums ir ļoti svarīga, notiek. Es arī vēlētu vēlētos jūs informēt, ka šodienas plenārsēdē viceprezidents Šefkovičs aizstās Barozo kungu, pārstāvot Eiropas komisiju. Barozo kungs atvainojās, viņš ģimenes apstākļu dēļ nevar būt šeit. 25. marta sēdes protokols un teksti, kas tika pieņemti šajā sēdē, jums ir tagad pieejami, vai jums ir kādi komentāri, ja nē, tad mēs uzskatīsim, ka tās ir pieņemts. Speronī kungs par darba kārtību. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs minējāt poļu upurus skatiņā, taču arī Afganistānā, Pakistānā un Irakā ir bijuši teroristu uzbrukumi, un arī šie cilvēki, lai gan nepiedara Eiropas Savienībai, būtu jāpiemina. Jums taisnība, Speronī kungs.